Mēs esam pieņēmuši uh, eh, 2011. gada aprīļa plenāras sesijas protokolu. Vai kolēģiem ir kāds piezīmes vai ierosinājumi? Ja nē, tad esam pieņēmuši protokolu pašreizējā versijā. Un tagad uh, dažas piezīmes jau pašā sākumā. Es eh, šo rītu esmu pavadījis Florencē. Tur atrodas Eiropas universitāte, kā arī tika organizēts Eiropas festivāls. Es Florencē tikos ar studentiem no Eiropas universitātes. Šī ir 61. Roberta Šumana deklarācijas gada diena, un pateicoties šai deklarācijai tika izveidota Eiropas Savienība. Es domāju, ka Roberts Šumans varētu lepoties ar mūsu veikumu. Eiropas Savienības dibinātāji zināja, ka ir jācīnās pret krīzi un ka ir jāparūpējas par labākas nākotnes veidošanu. Tieši tādēļ mēs arī ar cerībām lūkojamies nākotnē. Nākamā piezīme. Eiropas Savienība. Tagad ir pilntiesīga starptautiskās kopienas uh, dalībniece. 3. maijā ap, apvienoto nāciju organizācija uh, pieņēma Eiropas Savienības jauno statusu, un tagad Eiropas Savienība varēs uzstāties ANO ģenerālajā asemblējā. Es domāju, ka tas ir kopīgais parlamenta komisijas un padoms veikums. Un mums arī tāpat eh, turpmāk ir jāturpina uzstāties visiem vienbalsīgi. Ņemot vērā to, ka atrodamies eh, dažādās krustcelēs. Uh, gan politiskajās, gan cita veida krustcelēs mums ir jārīkojas izšķirīgi. Mums ir jādarbojas uh, Sīrijā, Bahreinā, Ziemeļāfrikā. Mēs esam pieredzējuši jaunu kustību rašanos. 17. maijā mēs uh, Atzīmēsim uh, dienu, kas veltīta cīņai pret homofobiju. Diemžēl joprojām pasaulē cilvēki tiek vajāti un pat nogalināti savas seksuālās orientācijas dēļ. Hartās, pamatiesību hartā, dažādos līgumos Eiropas Savienība ir apņēmusies izskaust homofobijas iezīmes. Eiropas parlaments nosoda to, ka vairākās valstīs joprojām eh, attiecībā uz homoseksuālistiem ir iespējams veikt eh, nāvis sodu. Un tas ir, piemēram, noticis arī Gazas sektorā. Mēs vēlamies, lai Izraels un Palestīnas valsts beidzot, eh, lai šīs abas valsts beidzot apraktu kara cīrvi. Un vēl esmu saņēmis divus eh, iesniegumus par deputātu imunitāti un privileģiju saglabāšanu. Uz Pēnska kungs eh, vienā gadījumā Vadims Tudors arī ir pieprasījis eh, imunitātes saglabāšanu. un mēs uh, atbilstīgajā komitejā šos pieprasījumus apspriedīsim. Lūdzu. Numar, uh, eh, point of order. Par procedūru. Lūdzu. 847. Paldies, priekšsēdētāji. Es īsti nesapratu, ko jūs īsti teicāt. Vai jūs mani dzirdat? Priekšsēdētāji kungs, es īsti nesapratu, ko jūs teicāt. Eh, Demagīstrisa kungs izsakās. Demagistrisa kungs, vai viņš vēlējās saglabāt savu imunitāti vai nē? Es īsti nesaprotu, par ko bija runa. De magistrisa kungs īstenībā cīnās pret imunitāti pats savā valstī, un tādēļ ir pilnīgi nesaprotam, ka tagad viņš pieprasa šo privilēģiju ievērošanu, bet es tiešām vēlējos kaut kādu paskaidrojumu saņemt. Paldies! Uh, yeah, was, uh, uh a... Tātad priekšsēdētājs atbilda uh,